Um, so, ich bin unterrichtet worden, dass wir jetzt den ersten. Nu, es tikko saņēmu informāciju, ka par pirmo punktu mēs tagad nevar runāt. Man te ir jāizlēm, ko darīt, vai referents, vai referente ir gatava. Tātad par pirmo punktu, vai kāds vēlas izteikties? Oui. Oui. Mais il n'y a pas de rapport à voter, non ah, ah, voilà. Donc, il faut donner la parole à monsieur <laughs> Depré. Nē, nu vārds jādod Depré kungam. E Depré, bijuši. Jā, nu lūdzu, Depré kungs. Tad. Jā, paldies priekšsādātāji. Šis pārnesums, tas ir pārvedums domāsīts ar tehnisku asistenci, palīdzību. Un te es tad aicinātu ņem vērā trīs lietas. Pirmkārt, mēs neesam balsojuši par pārvedumu iepriekš, lai pieņemtu šādu lēmumu par pārvedumu piešķiršanu. No otras puses, vai arī mēs pasakām, ka mēs pasakām, ka mēs iepriekš apstiprinam šādu transferu, uh, jo tas ir jādara līdz 28. Līdz to es nesaprotu, līdz kurā brīdī. Tātad līdz 28. mums ir jānosaka attiecība par šo 28. grozījumu, tad tas jau jāizdara šodien. Otkārt, par savu sagatavoto ziņojumu. Vēlētos atzinīgi novērtēt arī e, ļoti labo sadarbību arī komisijai par novērtēšanas arī šo fondu un kopēju tiešām mūsu sadarbību, kas ir bijusi izcilā komisija šajā tēmā. Tas bija tiešām liels prieks ar jums strādāt. Tādēļ priekšsādātāja kungs. Runāju par šo globalizācijas pielāgošanas fondu. Es domāju, ka tie komisēri nebūtu nekādu iebildumu pret manis iznotošo analīzi novērtējumu attiecībā arī pret Eiropas līdzekļu iztērēšanu globalizācijas fondā iepriekšējā periodā. Es runāju tieši par iepriekšējo periodu savā ziņojumā. Bija pirms gan cits jautājums, kas man nedaudz pārsteidz, bet par šo pārnesi pārvedumu jau tagad runāt par 2015. gada izpildi, tas ir, protams, tehniskā līmenī. Man liekas, tas nav vispārreizi. Tas arī nebija plānots un agrākā par 2016. gadu. Tādēļ, kopā salākot, man liekas, ka nav iespējams šobrīd jau balsot par šādu naudas pārdu līdzekļu pārdali, par ko iepriekš neesam lēmuši, un tas īstenībā ir vēl šie vispārīja iebildumi, un es sagaidu, ka komisija apstiprinās man sagatavoto ziņojumu, un es domāju, ka mēs, nebā, mēs jau varēsim par 2015. gadā mēs varēsim pieprasīt vēl papildus arī šādu lēmumu pieņemšanu 16. gadā. Bet, ja skatāmies uz iepriekšējo pieredzi, tas bija šāds līdzīgs lēmums tika pieņemts septembrī, un es arī aicinātu šoreiz to pārlikt uz, nu, ja ne uz septembrī, tad vismaz uz jūniju. Paldies! Danke, Herr Depré. Ähm, ja, die Fragen und Bemerkungen. Paldies. Jautājums tad komisija vai komisija ir gatava rēģēt šo te priekungu izteikumu? sorry, I apologize. Es atvainojos, ka kavējos. Mums šķita, ka jāuztur, jā, tātad um, aiz slēgtām durvīm jums sanāksme. Par deprēkingu, jā, protams, mēs varētu, protams, sniegt apstiprinoši to, ko viņš lūdza. Par šo sanāksmi ir plānots tas, ka, protams, ir jau bijis zināma darbībām, lai veiktu sekdošanas darbus, bet varbūt, ka kolēģis varētu nedaudz par to precīzāk izteikties. Merci, euh, monsieur le président. Paldies, priekšsādātāji. Jā, šīs sanāksmes sagatavošana, kur piedalās vairākas dalībvalstis Tur nepieciešams, protams, saulaicīgi arī zinām, protams, jau arī finanšu līdzekļi un zināt arī par visiem procedūrām, noteikti to arī pilnvarojumu. Un tādēļ mēs lūdzam jau par to lemt saulaicīgi, lai mēs varētu plānot šeit arī līdzekļu piešķiršanu. Un vēl komisija nebūtu nekādu iebildumu, ka jūs arī šo jautājumu sasaistat kopējo mobilizācijas jautājumu. Paldies! Repre. Uh, parfait, monsieur. Tātad, kungs, jāpaldies priekšsēdētāji. Tātad tas, lai viss tiek kopā skatīts, tātad nākošajā komitejas uh, kārtējā sanāksmē. Tas jau būs diezgan drīz. Gut. Gibt es zu dem Vorgang noch Bemerkungen aus dem Vai būtu tad uh, kāds cits iebildumi no deputāta puses? Nē, tagad ir gan citā. Mums jāiet Holmajers kundze. Es zinu, ka viņa ir ceļā bet, nu, ko tas viss nozīmē, pēc nezinu pateikt. Gut, da wir nicht genau wissen, wann Frau Hohlmeier. Tā kā mēs visi nezinām, kurā brīdī viņa ieradīsies, tad būtu šāds priekšlikums. Tātad šie balsojumi par līdzekļu pārnešanu un arī par ēkām, to tad atliekam līdz tam brīdim, kad ierodas Holmēras kundze Un tāds skatām sesto punktu. Trešais budžeta grozījums, šis priešlikums, Galija Zabārslundze. Vārds jums lūdzu. Gracias, presidente. No tengo mucho. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Nu, nav man īsti daudz ko piebilst par grozījumu projektu numur 3. Un es varētu arī par 4. parunāt, ja ja tā var. Abi šie priekšlikumi nav it kā saistīti, tomēr tie tika prezentēti vienlaicīgi. Tur grozījuma iesniegšanas termiņš trešajam projektam ir 5. jūnijas un balsojumam vajadzētu notikt 24. jūnijā komitejā un tad jūlija plenārsesijā tas tiktu apstiprināts parlamentā. Tāds ir plāns. Un ja vien nekļūdos, tad grafiks attiecībā uz ceturto projektu ir tieši tāds pats, lai jūlijā tad apstiprinātu abus šos grozījumu projektus parlamentā. Nu, tā ir tā informācija, kas man ir pieejama, var jau kāds labot, ja nu kas, bet cik es noprotu, tad uh, padomis ir ātri un efektīvi ir strādājis pie šiem jautājumiem. Viņi ir apstiprinājuši komisijas priekšlikumus un to, tad komisijas priekšlikumus nav grozījuši, tādēļ, ja nu nekas neplānots nenotiek, tad šķiet, ka vajadzētu apstiprināt abus šos uh, grozījumu projektus visai ātri. Trešais ir saistīts ar pārpalikumu no pagājušā gada, un ceturtais ir saistīts ar solidaritātes fondu, kas ir sasaistīts ar globalizācijas pielāgošanas fondu jautājumu, kuru, par kur tikko runāja kolēģi. Un šķiet, ka, nu, vienreiz par visām reizēm izdosies ātri uh, paveikt šo darbu, pārāk ne, neieslīgstot diskusijās ar padomu. Paldies! Dankeschön. Gibt's Bemerkungen? Paldies! Nu, lūk, Holmērs kundze arī ieradusies. Nu, ka būs atvilkusi elpu, lūdzu, tad vārds tev par 13 un 14 punktu. Nu jā, paldies. Uh, uzreiz tad eh, par šiem mūsu pārdomiem. Eh, viens ir revizijas palātas lūgums. Viņiem ir pilnīgi eh, nepieciešams atjaunot savu IT sistēmu. Un 685 tūkstoši, lai pilnībā nodrošinātu šīs IT sistēmas um, atjaunošanu, lai nekad nepieļaut šādu sabrukšanas veidu. Protams, ka viņiem ir nepieciešams tā sistēma, jo tur ir ļoti daudz sensitīvi dati. Ir, mēs savukārt atbildīgi par drāšu datu drošību. Un ja mēs, protams, nosakām arī ļoti daudz noteikumus uzņēmējiem, tad pašiem, protams, jāuzņem savu atbildību par pakļautu iestādi un vajadzētu nodrošināt, ka viņu informācijas tehnoloģijas tiek nodrošināts. Tas viss 685 mm, tūkstoši aicinu arī piešķirt. Un to pārnesam uz 21. nodaļu, kur mēs runājam par datu apstrādi, visa tehniskais nodrošinājums aprīkojums, un tas ir šis kopējās summas 685 tūkstoši. Tālāk otrs ir reģiona komitejas lūgums. Uh, nākotnē. Viņa daļai izmantos arī mūsu ēkas. Līdz to reģionu komitejai ir jāmaksā sava daļa arī par ēkas drošības nodrošināšanu un apsardzes pakalpojumiem. Un tādēļ viņiem nepieciešams papildus 38 tūkstoši eiro. Trešais pārnestums ekosaka lūgums 215 tūkstoši, kur mēs runājam pār papildus bērnu dārzu izdevumiem. Kopumā, ja tas sasniedz 670 tūkstoši izdevumus, bet viņam līdz bijuši līdz šim 545, eh, eh, un tādēļ šie papildus 215 tūkstoši tiek pieprasīti. Tādēļ es aicinātu atbalstīt visus šos trīs uh, pārnesumus. Dankeschön. Gibt es Einwendungen dagegen, dass wir die drei. Vai būtu kādi iebildumi, vai mēs tad varam par to visu balsot kopumā? Kopā. Tātad neviens nebilst par to, ka balsojam kopā. Un tad, lai būtu viss korekti, protokolā jābalso elektroniski.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 Lūdzu, vai visi būtu nobalsojuši? Labi, beidzam balsot. Nolēmts, viens pret, viens atturās. Paldies visiem. Līdz ar to esam pabeiguši balsošanu. Atšķirīgs ir atkal mūsu sanāksmē. Došu jums vārdu, jā. Un, protams, vēl par ēku politiku jautājumu. Jā, varbūt to pavisam īsi šodien jau varam izskatīt. Es biju kopā arī EU Līsa kolēģiem, ja mēs skatāmies uz komisijas um, izstrādātu anketu, te vietas varbūt nedaudz vispār nākotnē mm, mainīt šo kārtību. Varbūt kādam vēl bija līdzīga pieredze. Es domāju, cik diezgan grūti pārskatīt visu šo jautājumu, jo te galu galā jautājums pat par it kā četrām ēkām. Viens ir trīs ēkas, kas būtu jābūvē no uh, jauna, bet eh, ceturtā ēka tad ir pilnībā jāpārbūvē. Tā ir pilnīgāks renovācija rekonstrukcija. Un tur ir rēķinājums, rēķina tā parasti personāls, plus tehnoloģijas, plus dažādi citu veidu izmaksas, un tādēļ es domāju, ka mums vajadzētu nodrošināt, ka vēlāk mēs varam notbalsot par to visu, un ja būtu jāsagatavo atsevišķi atzinums, tad tas nozīmē, ka tas tomēr viss aiz līdz 8. datumam jo varētu būt, ka mēs šodien nobalsojam un pēc tam atkal atceļam to, ja visi juridiski jautājumi tiktu atkri, atrisināti. Es nezinu, kā vislabāk rīkoties šādā situācijā, tas priekšsēdētā ir jūsu ziņā. Labi, man turprāt, tā ziņā nav nekādu ieteikumu, bet Tarankungs lūdzu jums atsīt. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Pilnībā varu pievienoties referenta teiktajam. Tomēr gribētu varbūt arī viņu informēt par to, ka diezgan bieži mums jāstops ar problēmu, ka šim parlamentam tomēr ir divi, divas, divi sēdekļi, kur tās darbojas šeit un Strasbūrā un Eju Līsā. Arī viņiem ir tātad divas uh, atrašanās vietas, viens ir Strasbūrā, otrs ir Tallinā un painformēšu jūs par izmaksām Strasbūrā, Malboro paciņa, un tur es nerunāju par smēķēšanas propagandu, tur tā maksā 7 eiro Tallinā, cigarešu paciņa 3,50. Tad nu padomāsim, vai Strasbūrā vajadzētu jaunas ēkas celt. Jā, tās var arī uh, citur varbūt par puscenu uzbūvēt. Tāda situācija. Tādēļ, manuprāt, ir um, problēmas ar to, ka Strasbūrā ir problēmas ar darba apstākļiem. Tomēr vajadzētu padomāt, ko darām ar šādu aģentūru. Nevienu jau nevainoju par šo lēmumu, bet aģentūra ir sadalīta, darbojas divu vietu. Tas ir viss. Ja, das kann jetzt eine längere Diskussion geben, aber erstmal. Tas varētu izraisīt, protams, garas diskusijas, bet uzreiz Holmēras kundze vārds. Es domāju, tad es uzreiz varu to īsi e, arī. Protams, ka principā es varētu piekrīst, bet par to jau, protams, lem dalībvalstis, kuras tad ir atbildīgas par aģentūru izvietošanu Eiropas Savienībā, un toreiz viņi skaidri noteica, ka Eiropas parlamentam te nav nekāds teikšanas. Protams, ka mēs būtu arī vēlējušies, lai arī varētu visi tie aģentūri vienoti darboties Igaunijā, bet, nu, toreiz tik pieņemts atslēpums, un Francija, protams, nepiekrīt toreiz tas, kad ierosinām apvienot aģentūras darba vietu un tikai noteikto Tallinā. Nu, tā kā tas vēl jāgaida. Protams, Igaunija jau šādā ziņā būtu izcila vieta, viņam arī pienāktos šī konkrēta aģentūra pilnā apmērā, jo cits sēks jau tik un tā atrodas Strasbūrā, bet tā kā toreiz tik pieņemts šis lēmums par divām. Um, ēkām un divu novietošanas vietām, tas, protams, arī tajā arī jomā it kā vajadz, nevajadzēja radīt īpašas problēmas, bet redziet, ka tas jautājums tomēr radīs problēmas. Bet, nu, tā kā par to lēmušas jau dalīja valstis, tad vienīgais, ko mēs varam, protams, rēģēt uz šo reālo problēmu, lai nebūtu tā, ka aģentūra nespēj strādāt, jo informācijas tehnoloģijas nedarbojas, tāpēc arī šeit ir nepieciešami šādi mm, grozījumi plāni. Un tas lēmums ir pieņemts, un mēs to īstenībā nekādā veidā vairs nevaram grozīt un atcelt. So, ähm, wir haben jetzt eine, ähm, eine prozedurale Frage zu. Ja, tas ir tā par procedūru. Jā, mans priekšlikums būtu, ka vienkārši mēs tādu sagatavojam atzinumu, kurā mēs varam ierakstīt arī Tarankunga punktu. Un tad līdz 8. mēs pieņem, protams, savu lēmumu. Tad, tad mēs sagatavojam atzinumu un to arī nosūtām visiem kolēģiem, arī Terāna un Duprēkungs var izteikt savu komentāru, tad sagatavojam savu atzinumu. Un arī līdz, ko, tai, līdz tam brīdim būs saņēmusi arī pašas spēja aktuālākos skaitļus. Došu arī vārdu Duprēkungam, bet vēlēs mums visiem pateikt. Mēs esam reiz pagarinājuši šo termiņu, un ja it kā ievaram ļoti dzelžaini mūsu pašu noteikumus, tad mums būtu bijis jābalso šodien. Bet sekretariāts, protams, ir pateicis tā Ja jau komitejā nav iebilduma un komisija arī neiebilst, tad mēs, protams, varam arī atlikt līdz 8. datumam. Bet, ja ļoti dzelžaini turētos pie noteikumiem, tad īstenībā šeit, nu, tas nebūtu iespējams. Labi, Debrēkungs, un tad vēlreiz referenti. Jā, pat Tarankunga jautājumu vēlreiz. Tas, protams, ko varētu dot. Nu, tas, nē, man ir jautājums komisijai. Jo īstenībā ir um, divi, jā, šīs darba vietas ir viena šīs daļa, kas ir darba uh, daļa, kas tiek nu īstenībā Strasbūrā, un, piemēram, vēl pat daļa darbas tiek pārcelt uz Austriju. Vai tas ir tieši tas pats, kā jūs sadalāt šo darba tas būtu tikpat muļķīgi nekā, kad tas bija arī citās situācijās. Tātad jautājums ir komisijai, vai šī tā pati loģika, kas tiek pievienot arī šim priekšlikumam. Bet par Tarāna kunga komentāru tas tā, ja mēs sekojam, protams, viņa, viņa loģika, tad visu vajadzētu pārcelt uz Rīgu, jo galu galā mēs visiem maksājam tur viņam tāds algas, kas atbilst, nu, vispār ne, eh, pilnīgi citam tad Eiropas standartam. Nu, tātad, jā, šīs um, Halmēras kundze, jā, es paskaidrošu arī šo punktu. Tas, par ko runā Duprēkungs, runā par Austriju, tas ir šis atkal rezerves servers, kurš nemaz nedrīkst atrasties tieši tajā pašā vietā, jo tas ir jautājums par tādu rezerves serveri, tam ir jābūt pilnīgi citur. Un tas neatrodas Strasbūrā, tas tiešām atrodas Austrijā. Un tas ir domāts kā vienkārši absolūtā rezerve. Pat savukārt Igaunija un Francija, tas, protams, ir bijis tā, ka Francija vienkārši nebija gatava atteikties no Strasbūras un, lai atdotu Igaunijai, nu, tas bija šāds neveiklais kompromiss, tā es to varētu nosaukt. Bet no to tāds jāatdzīvo. Un šo kompromisu, protams, ka nevaram vairs grozīt. Un vēlreiz par šo noteikumu ja mēs tagad, protams, tagad balsojam par to, kas sagatavojam atzinumu, tad mēs varam, protams, tā arī iegūt vēl papildus divas nedēļas. <laughs> Gut. Also, wir werden da jetzt in keine formale Diskussion zwischen Berichterstatter. Labi, ja vairs nav nekāds, tad es jau tas īstenībā nesāksim tā par procedūru, domāju, esam gal galā vienojušies. Vai kāds iebilst pret Holmēras kundzes iebildumu? balsot tad 8. jūnijā. No komisijas būtu kādi iebildumi? Nē. Ne. Nevis te priekungs, bet komisija atbild šo jautājumu. Jā, priekšsēdētāji, es gribēju tikai signalizēt par tādu lietu, ka ir ierobežojumi laikā ir jāievēro līguma saistības, bet mēs esam atvērti uh, tam, lai atbildētu uz konkrētiem jautājumiem. Vēlējos tikai vērst jūsu uzmanību uz praktiskām lietām, kas ir saistīta ar aizkavēšanos. Ja komiteja varētu izrādīt labo grību. Komisija, protams, rakstiski atbildētu uz visiem jautājumiem, varbūt, ka tādu iespēju varētu izskatīt. Paldies! Nu labi, ļoti interesants priekšlikums. Kas būtu referentē sakāms? Nu jā, bet mums būtu jāzina saturs un uh, Galu galā ēna referenta arī nav īpaši apmierināta ar pašreizējo eh, situāciju. Pamatā mēs esam eh, pozitīvi noskaņoti. Mēs jau nevēlamies projektu vispār eh, bloķēt bet jautājumi par noteiktām izmaksām nu nav saņēmuši uh, atbildes nu, piemēram, arhitektūras izmaksas vai kāds tam līdzīgs. Un mums eh, tomēr ir jāzina, vai eh, finansiāli tas ir pietiekami prātīgi izplānots eh, projekts. Nu, tādā gadījumā mans priekšlikums ir tāds, ka uh, referents priekšlikums ir pilnīgi pamatots, un es domāju, ka parlamentam uh, ir jāsaņem informācija, ko tas vēlas saņemt, un tikai tad pēc informācijas saņemšanas uh, arī jārīkojas, un tā tad varam paredzēt to, kā uh, tika likts priekšā 28. datumā, vai komiteja tam piekrīt. Labi, tad tā arī rīkosimies. Un līdz ar to beidzam balsošanas sesiju. Mes chers collègues, je vous demande pardon, j'ai dû me rendre. Jā, kolēģi, atvainojiet, man bija tāda situācija, tieši tā, to pēc prezidenta priekšsēdētāja, parlamenta priekšsēdētāja vēlēšanās man bija jārodas uz viņu sanāksmi. Un mēs tur skatījām jautājumu par, par secinājumiem, par virzienu, kā tālāk varētu strādāt un kas tad bija šis trialogs sarunas par Eiropas strateģisku investīciju fondu. Paldies Gērkungam par to, ka viņš vadīja sēdes sākotnēju daļu. Par balsošanas iznākumu. Tur jau viss ir izdarīts. Četrpadsmit arī skatījāt. Arī trešo grozījumu, un kuru ceturto arī. To arī. Tā pie devītā. Piektais budžeta grozījuma priekšlikums. Gaņais Evalskundze, jums vārds. Président, je préférerais que la commission présente. Priekšsēdētājs vēlētos, lai komisija varbūt īstenībā tieši iepazīstas šo priekšlikumu. Lūdzu, komisija. Madame Calvino. Thank you very much. Um, jā, liels paldies, jā. Mums šodien ir e, jāapspriež virknē budžeta grozījumu projektu, un e, šis ir saistīts ar Eiropas Savienības darba kārtību attiecībā uz e, migrāciju. Tika pieņemts budžets, budžeta grozījums 2015. gadam ar priekšlikumu stiprināt virkni budžeta pozīciju, uh, kas tika apstiprināts 23. aprīļa ārkārtas Eiropadomē. Un proti, no vienas puses Triton un Poseidon operāciju pastiprināšana, kuras uzņem Itālija un Grieķija, tiek koordināta caur Frontex no ES budžeta ārkārtas pazī, eh, palīdzība no Eiropas Savienības budžeta galvenajām eh, migrantu plūsmu uzņēmēju valstīm, nodrošināt identifikāciju, sākotnējo medicīnisko palīdzību, robežu eh, kontroli un tā tālāk. Tālāk ir runa arī par bēgļu straumēm, kas pašlaik ir iestrēguši trešajās valstīs nelegālo imigrantu ātrākā atgriešana, reģionālo programmu attīstība Āfrikas un Āfrikas rāga valstīs. Un priekšlikums ir piešķirt 89 miljonus saistību apropriācijās, bet komisija uh, gribētu arī no PAS programmām iegūtos uh, ieņēmumus un no iekšējo robežu fonda eh, palielināt eh, šīs apropriācijas līdz 75,8 miljoniem eiro. 15. gadā kopumā ir nepieciešami 76,6 miljoni. Mēs esam e, identificējuši arī attiecīgi pieejams līdzekļus e, no pārstruktūrēšanas kurus izmantot komisija vēlētos. Un ir arī uh, no Galileo programmas uh, pieejami atlikušie līdzekļi, jo nav uh, kosmosa aģentūra veikusi saulēcīgi attiecīgos iepirkumus un tie notiks 2016. gada otrajā pusē. Līdz ar to, lai uh, stiprinātu migrācijas uh, programmu, ir iespējams izmantot uh, šos neizmantošos līdzekļus. Attiecībā uz maksājumu apropriācijām šis grozījums ir budžeta neitrāls. Mēs esam likuši priekšā stiprināt arī uh, kapacitāti uh, attiecīgajās aģentūrās. Žēl, ka Homērs kundze ir uh, aizgājusi. Uh, vēlamies ar 16 darbiniekiem stiprināt Frontex, arī EASO un ar trīs štata vietām un Eiropolu papildināt ar trīs štata vietām. Ar to es vēlētos beigt šo īso prezentāciju un uzsvērt, ka šī, eh, šo budžeta grozījumu saulēcīgu pieņemšanu dos eh, pozitīvu signālu arī pasaulē, parādot, ka eh, migrācijas problēma risināšana ir prioritāte Eiropas Savienībai un padomas reakcija ir bijusi ļoti pozitīva. Tā kā tas būtu ļoti pozitīvs vēstījums ja arī parlaments atbalstītu šo budžeta grozījumu projektu, lai mēs varētu nodrošināt šīs te maksājumu apropriācijas cik ātri vien iespējams. Merci, madame. Madame Gardezabal. Gracias, presidente. Gracias a la comisión por. Uh, Paldies, priekšstādātā. Paldies arī komisijai par uh, šo te uh, prezentāciju, uh, par grozījumu numur 5. Un viņi uzsvēra, cik svarīgi ir saulēcīgi piešķirt un atrast līdzekļus, lai risinātu šo problēmu. Problēmu, kuru mēs vērojam, mēs vērojam tās eskalāciju vidusjūrā pēdējos vairākus mēnešus Un tiešām vajadzētu nodrošināt to, ka e, jūlijas sesijā e, mēs varētu nobalsot par šo budžeta grozījumu pieņemšanu. Un jāsaka, ka priekšlikumam ir divas daļas. E, tātad Galileo iespējams nebūs nepieciešama tam piešķirtie vai izdalītie līdzekļi iepirkuma kavēšanās dēļ Un tā tad eh, mēs nodrošinām vienkārši eh, tādu saprātīgu budžeta pārvaldību, bet mums ir vajadzīga garantija, ka pēc tam, kad šie līdzekļi būs nepieciešami, tur, kur tie tagad bija nepieciešami, tie arī būs pieejami. Eh, komisija tā tad nāca klājā ar savu priekšlikumu arī par līdzekļiem, kas tiks piešķirti e ASAI un, un Frontexam un tā tālāk Bet te e, no politiskā viedokļa mēs runājam par šo parādību problēmu pēc būtības. Jautājums ir, kā e, citi kolēģi parlamentā, piemēram, Lībe komiteja, vai viņu prāt komisijas paskaidrojumi ir pietiekami. Uh, mums ir jāsagaida šie te atzinumi. Jā, no budžeta viedokļa mums varbūt šķiet, ka mm, šie priekšlikumi ir pieņemami, taču e, mēs nevaram izslēgt e, nākotnes vajadzības. Tā kā man jāsaka, ka šis e, budžeta priekšlikums pagaidām ir nu tāds Mm, ļoti zaļš vēl, eh, tas ir eh, jāpapildina, eh, mums ir jādara viss, ko varam, lai apstiprinātu to pēc iespējas ātrāk, cerēsim, kā jūlijas sesijā, bet jāsaka, ka būs grozījumi un iespējams, ka lībe kolēģi lūgs mums prezentēt arī vēl citus viedokļus. Nu, cerams, ka mēs panāksim vienošanos un varēsim slēgt šo jautājumu. Tā kā piektais budžeta grozījums, um, mēs to varētu mērķēt uz jūliju, uh, ja mēs varētu to pašu laiku noslēgt arī trešo un ceturto budžeta grozījumu, tas būtu lieliski. Un tas būtu lielisks iesākums diskusijām par 2016. Uh, gada budžetu. Tas būs labi gan strateģisko investīciju fondam, gan budžeta grozījumam numur viens. Paldies. Monsieur Depré. Paldies, tālāk deprēkums, lūdzu. Paldies, paldies komisijai par skaidrojumiem. Es arī piekrītu, ka šis zemes jāskatās steidzamības kārtā, apzinoties problēmas nopietnību, kas tieši ir aktuāla patvērumu un migrācijas jautājumos. Vēl tālāk, pirmkārt par Frontexu 26,8 papildus miljoni. Jūs sakat, jūs trīskāršot viņu uh, izdevums Triton operācijai. Bet Mare Nostrum maksāja 9 miljonus mēnesī. 3 miljoni mēnesī papildus. Lai, bet tad jau nekad nepapildus 6 E, papildus miljonu eiro mēnesī, jeb 42 gadā. Līdz to mans jautājums ir, vai tas tiešām ir pieņemami un uz kāda pamata jūs esat veikuši šādu saprāķumu, kā jūs varat runāt par trīskāršēju budžetu piešķīrumu Frontexam, tieši Britānu programmai. Un tas pats arī par Poseidonu. Un Mare Nostrum jau bija tikai Tritons. 26,8 miljoni, tad īstenībā neko daudz nemaina. Tas neatbilst reāli situācijai, un tas nav pareizi. Tālāk. Esmu par to, ka mēs, protams, arī nodrošinām ciešāku šo sadarbību. Es esmu, protams, par to, ka šādām jāvērš steidzamības kārtā. Un lai varētu rieģēt šādu ļoti strateģisku nozari. Tālāk par Frontex personāla izdevumiem. Tāpat arī Eiropola un EASO Tur ir atsevišķi 204 tātad līdz to posteņu vakances. No otras puses mums ir šī, e, kas tas ir? Ja mēs sakām, ka mēs kā samazinām kopējos Eiropas ierēģu skaitu, savukārt aģentūru skaits pieaug. Kā jūs tad nonākat visam pie šādiem secinājumiem? Es to nevaru izsekot. Šie papildus izdevumi nozīmē ko? ja papildus izdevumi, tad tas nav tikai par uh, nodarbinātību. Kāds īstiet kopā tad? Trešais jautājums, tīri informatīvi, man interesē. Jūs sakat četri papildus uh, darba vietas EASO, tad mēs runājam arī patērumu biroju darba nodrošināšanai, un šī EASO juridiskā bāze. Jūs sakat, lai četrus posteņus, lai likvidētu šos kontrabandīstu darbu. Bet viņi taču necīnās pret kontrabandistiem. EASO. Es saprotu, ka tas tikai tāds novērtējums, vai ne? Duprēkungs, jūs pabeidzāt? Nē, nu tie jau nav nekāda kritika, piedošana, tie ir jautājumi, jautājumi. Bet, nu labi, es saprotu, ka tas nebija jautājums, bet tikai komentārs. Tad tas ir jautājums tomēr, jā, jautājums. Holmēras kundze. Jā, nu labi, tad tas, ko sacīju. Um, ar Duprēkungu jau izzinām Lībe komitejā un tagad šodien turpinām arī šeit. Jā, es arī tad uh, principāli, protams, sveicu, kad mums izdodas panākt zinām progresu kopējā Eiropas patēruma sistēmas virzībā. Jo līdz šim bijis tas diezgan nozīmīgs tāds uh, finanšu pieaugums. Ir cilvēks sniegt palīdzību valstīs, kurā šī problēma tāda visvairāk aktuāla, un arī veidot šo pārvietošanas schēmu sistēmu. Tomēr ļādos pitam precīzi un skaidri nosaukt vārdā. Eiropas Savienības tāds nozīmīgs solis, sniedzot palīdzību Ziemeļāfrikai, lai nodrošinātu funkcionējušu robežu sardzi vai arī patvērumu politikas un patvērumu nodrošināšu tur, nu tas, nu tas nav reāli. Tas nemaz tā kā mēs to saprotam, tas izskatās pilnīgi savādāk. Jā, nu tagad, kad trīskāršo šo apjomu, nu visi kontrabasti tūlīt nobīsies un vispār neko nedarīs, tas radīs vislielāko progresu Ziemeļa Afrikā, lai tiešām šo jautājumu rūpīgi un būtiski ap, um, tūlīt panāktu revolūciju. Bet nākamais. Ja mums atkal ir uh, Eh, kas tagad šīs četras jaunās darba vietas, um, tam netiks piemērot šī vispārējā Eiropas eh, nacionāla noteikumi, kas paredz atkal vietu samazināšanu. Un tāpēc nākošā gada pēc četriem mēnešiem mums jau atkal zaudēsim šīs vietas vai kā. Tālāk. Cilvēku kontrabandisti uzreiz ārkārtīgi nobīsies, jo trīs cilvēki papildus tik pieņemti darbā, lai cīnītos pret kontrabandistiem un nodrošinās milzīgu situācijas uzlabošanu Eiropā un arī Ziemeļāfrikā. Nu, piedošana man sākas, un pēc šie skaitļi, protams, ir tāds, kā ir. Eiropolam zinu, ka tikai viena vakancija tiek izsunāta papildus. Nopietni, lūdzu. Vai tad Eiropas komisija atkal šāds deklaratīvos paziņojums tiešām kaut ko nopietni ņemt vērā paši domāt šo reālo situāciju uz vietām. Vai mēs vienkārši tad pienie... Turpināsim, kā iesākts. Nedaudz padrusciņai. Neko es citu kā sarkasmu nevaru pateikt. Eiropāla šobrīd jau ir mīnus astoņi, tad zaudētās darbvietas. Tāpat arī nav nodrošināt šo viņu nepieciešamo uh, personālu uh, cilvēku skaits, lai vispār šo tehniku varētu arī izmantot. Jāso ļoti līdzīga situācija. Tādēļ tiešām pavisam nopietni, vai mēs vēlamies šajā uh, aktuālajā jautājumā, kur komisija tieši skaidri pārst, ka, pasaka, ka ir jārīkojas, un tas tāpat ir jāso Frontex un daļai arī Eiropā gadījumā, tur ir paredzēts muzikas reformas, uh, Un jautājums tad, vai komisija ir gatava par šo jauno budžetu tieši, kas skaitās un skar komisiju, vai jūs esat gatavi to visu pārkārtot, lai tajās jomās, kaut kaut jums ir nepieciešams, varbūt mazāk, personāli jūs varētu arī nodrošināt personālu tur, kur ir visvairāk krīzes situācija jārīkojas. Merci, Madame Olmeyer fond, est-ce que l'Europe, en s'occupant de certains. Bet nu labi, vai Eiropa risina daudz jautājumus? Mēģinot, protams, risināt svarīgus jautājumus, nezaudē savu uzticamību. Vai tad labāk būtu vispār neko nedarīt? Ja mēs tikai, protams, skatāmies uz lietu efektīvu norisi, tad, protams, šajā gadījumā mēs piesmanam argumentus visiem tiem, kas ir pret Eiropu kopumā. Greslas kundze. Paldies, jā, nu, mēs te uzklausījām ģenerāldirektors runu un komisāri un vice, eh, komisijas vicepriekšsēdētāji, un mēs uzdevām šo tas jautājums par to, Uh, nu, kā rīkoties un vai tiešām komisijai būtu jārīkojas vienai un uh, kā risināt šo te jautājumu ar uh, personāla kapacitātes palielināšanu. Paldies. Pas d'autres questions? Citu jautājumu nav. Man būtu jautājums arī komisijai. Аликунгс. Благодаря, господин председател. Э, Jāskam da благодаря на komisiju. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlētos pateikties komisijai par informāciju, ko viņi mums sniedza. Jāsaka, ka šis budžeta grozījums ir ļoti saulaicīgs, ņemot vērā situācijas nopietnībā ar migrācijas uh, spiedienu, uh, kādu šobrīd izjūt uh, Eiropas Savienības dienvidu robežu valstis. Bet eh, man ir jautājums, man nav īsti skaidrs, kā īsti um, tiks noteiktas eh, tās valstis, mm, kā, tām, eh, kā tiks sadalīti līdzekļi starp šīm te valstīm, kurās atrodas uz Eiropas Savienības dienvidu robežām. Uh, Tā kad mēs runājam par migrācijas procesiem, eh, ņemot vērā eh, te, izņēmuma noteikšanas eh, pieeju, mēs runājam par cilvēku pamatiesību aģentūru un citām aģentūrām un par kritērijiem, saskaņā ar kuriem tad tiks sadalīti šie te piešķirtie līdzekļi. Mēs piekrītam, ka šobrīd ir nepieciešams atbalsts, ka ir nepieciešams papildus finansējums, taču mums ir nepieciešama analīze par to, kā finansējums tiks sadalīts, um, tas finansējums, kas būs pieejams nākotnē, un kuras ir tās uh, dalībvalstis, kuras tiks atbalstītas un saskaņā ar kādiem kritērijiem tas notiks. Alors peut-être que nous avons une... Nu, varbūt, ka būs īstenībā nedaudz pārsteigums no komisijas puses. Nu, labi, varam, protams, ar to sapņot. Man būtu jautājums komisijai par šo papildus Frontex atrodas Varšavā, bet šeit ir papildus arī līgums starp Poliju un arī Frontex, vai tas kaut kādā veidā arī varētu uzlabot šo situāciju? Kalviņo kundze, paldies! Paldies visiem jautājumiem! Es mēģināšu uz katru no tiem atbildēt. Jā, mēs esam arī, protams, rakstveidā jums sniegt atbildes uz daudziem jautājumiem vēl precīzāk. Piemēram, uz pēdējo jautājumu, ko uzdevā Līkungs. Kādā veidā mēs varam noteikt kas ir jārējās valstis un kādā veidā pārdalīt šo naudu, nu man pat viss nav atbildes. Tad es aprunāšos ar saviem kolēģiem un eh, atbildē, centīšos uh, rast detalizētu atbildi, bet atbildot uz deprēkungu jautājumu. Mēs esam likuši priekšā stiprināt uh, Frontex budžetu par gandrīz 27 miljoniem, lai trīskāršotu uh, līdzekļus Triton un Poseidon operācijām pēdējiem septiņiem 2015. gada mēnešiem. Un e, tas, jā, ir nedaudz pārklājis ar to, kas kādreiz bija Marija Nostrum pārklājums šī trīskāršošana ir saistīta ar visu periodu. Mēs iesūtīsim detalizētāku informāciju, un 2015. gads ir tikai daļa no kopējā stāsta, un 2016. gads eh, to vēl papildinās. Kas attiec uz ESO? Te ir jāskatās uz ESO funkcijām, un šeit ir ļoti skaidrs sasaist ar funkcijām, lai nodrošinātu uh, konsekventu uh, darbību uz robežām. Un tas ir saistīts ar ESO funkcijām un mērķiem, ko mēs esam iezīmējuši. Homēras kundzes komentārs, arī par Grēslas kundzes komentāru runājot. Es jūtu šeit tādu zinām frustrāciju un pat ironiju, kas nāca no Holmajeras kundzes par uh, tiem mērogiem uh, un to, eh, ka varbūt šie pasākumi ir neproporcionāli, bet mēs jau rīkojamies ar to budžetu, kas ir mūsu rīcībā. Tādēļ te mums jācenšas būt nu, tik ambicioziem, cik vien iespējams ar tiem līdzekļiem, uh, lai panāktu pēc iespējas nu, ātrāku rezultātu šajā periodā līdz 2016. gadam. Mēs gal galā mūs ierobežo daudzgad finanšu schēma. Un kā jūs redzēsiet, arī 2016. gada priekšlikumā, priekšlikumi, kas, ko jūs šeit dzirdējāt, tiks eh, replicēti. Un tā kā es ceru, ka jums tas būs patīkams pārsteigums. Nu, pārsteigums vairs nebūs, jo es jau tagad jums to izklāstīju, izklāstīju un rīt jau to redzēsiet vēl skaidrāk. Kas attiec uz štata vietām, kuras mēs pieprasām dažādām aģentūrām. Mūsu prātam ir jābūt ārpus 5% samazinājuma prasības, jo tā ir jauna, te ir jaunas prasības, jaunas funkcijas, kas netika ņemtas vērā tad, kad tika pieņemts lēmums par 5% samazinājumu Tāpēc mūsu attieksme ir tāda, ka to vajadzētu tātad veikt ārpus 5% samazinājumu. Dažas no šīm aģentūrām ir iesniegušas prasības palielinājumu, kas nesaistās ar migrāciju. Jūs minējāt, piemēram, kiberterorismu un uh, kas attiec pieprasījumu šiem nolūkiem. Tas nav varbūt tieši saistīts ar eh, jautājumu, ko mēs apsveržam šodien. Kas attiec uz iekšējo komisijas organizāciju, Georgievs kundze vada un veic ļoti pamatīgu analīzi par eh, resursu pārdāli pašas komisijas ietveros samazinot eh, tās jomas, kur ir bijis vislielākais pieaugums pēdējos gados un e, kas vairāk nav īsti saistīts ar prioritātēm. E, un e, kas visvairāk iegūs e, tuvākajās nedēļās un mēnešos no šīs pārdalīšanas ir tie, kas tiešā veidā ir saistīti ar e, patvērumu meklēšanas finansēm pārvaldību un tuvākajos mēnešos šī pārskatīšana notiks jau 2015. gada ietvaros. Mēs sniegsim detalizētāku informāciju par šīm trīs štata vietām, kuras es minēju. Uh, arī e, šos te trīs punktus par trīskāršot finansējumu piešķiršanu Tritonam un Poseidonam, e, jautājumu par to, kā tiks sadalīts finansējums un arī e, attiecībā uz EASO funkcijām. Paldies! Merci. Excusez-moi, mais je voudrais juste ce redéploiement autour du... Jā, es tieši varētu norādīt, ka, protams, attiecībā uz ģenerālsekretariātu un es izmainīju pat šo komentāru. Uh, kad mēs varam sagaidīt šo Gergievas kundzes ziņojumu? Madame Calvigno. Pardon. Oui. Madame Almeyer, une question. Almeyers kundze. Jā, es arī vēlētos precizēt. Jā, labi, tik smuk to saucam. Trīs darbvietas Eiropolam un četras EASO netiek piemērots šis redeployment pool noteikums. Tas tikai nozīmē, ka trīs vakances eh, šīs tiek izņemts no 5% samazinājuma vai ASO kopumā, visi iestādi un Frontex. Jo, man liekas, tas vienkārši tāda um, acu aizmālēšana mums sanāk. It kā sakām, ka visa aģentūra, bet īstenībā atbrīvots ir tikai šīs eh, četras uh, darba vietas, Un, ja tikai attiecinām 5% no 4 posteņiem, tad sanāk, kas tur pusotra persona vai pat nepansāk, jebkurā gadījumā. Jo tas īstenībā neatspūgļos vēlākajos tad uh, maksājumā mm, piešķīrumā jau šīm aģentūrām. Deprē. Ja es pareizi sapratu, ko kā viņa kundze teica, jaunajai uzdevumiem tiek piesaistīti jauni darbinieki. Mēs nevaram palīdzināt darba kārtību, un tad tie netiks pakļauti 5% darbinieku samazinājumam. Tātad tas nozīmē secinājums šāds. Frontex, Eiropolam un EASO. Es ļoti labi atceros, gan kāds ir bijuši iepriekšējās arī sarunas. Līdz, ko mēs pasakām papildus darbinieku, piemēram, kiberdrošības jomā toreiz bija ļoti nopietns iebildumi un debats, un šā gadījumā liekas ir tas pats, vai jūs varētu vēlreiz atzīmēt, ka šī ir īpaši izņēmuma kārtība. Kalviņu kungs. On, I wanted to be on the speaker's list. Vous voulez intervenir oui. Čugai. Ai, jūs gribētu izteikties, lūdzu? Jā, nu viss jautājums, ko uzdeva uh, Deprēkungs un, uh, un man kolēģe, to viss, protams, var nedaudz vēl painildzināt un paturpināt cienītā ģenerāla direktores kundze. Jādams par redeployment pool, kādā veidā to risina komisija. Šobrīd ir jāsauc par izgāšanos jo šajā gadījumā dažādu iemeslu dēļ jaunā, tiek veidots jaunas aģentūras, un viņām, protams, tiek papildus uzticēt jaunas funkcijas un pietē, pienākumi, līdz to viņiem jāpieņem arī jaunu darbinieku. Un šīs savukārt aģentūras ir tās, kuras redz, ka viņu darbības joma tiek paplašināta, vienkārši politiskā krīze to pieprasa. Savukārt komisijas, lai turpina veco uh, samazināšanas politiku, jo 5% samazinājums, kas ierakstīts apiestāžu nolīgumā, reizē nozīmē, ka aģentūras tiek vainātas, kurām visam tiek piemērots deployment pool. Es gribu noteikt, pēc tam skaidri, tas nedarbojas. Jo aģentūras savos ziņojumos, viņi visu laiku apraksta uh, par um, šo absurdo situāciju, ko gan es, gan arī Holmairs kundze saka, ka nav iespējams to turpināt. Jo, nu, kādā ziņā šis jautājums par cilvēku tos kopējo uh, fondu, tas ir, kādā ziņā, nu, nedarbojas, kāds ir piedāvāts, jo trīs iestādes vienīgā, kas tiešām to dzelžaini gals ievērot, ir komisija. Parlaments ir pret to, padomi saka, nu, kā komisija risina jautājumu par 5% sādalīšanu, viņiem īstenībā tas ir vienalga, nu, vismaz neformālā sarunās viņi tā atzīst. Tikai komisija, protams, pie tā turas tā dzelžaini un neievēro reālās vajadzības. Es kā esmu atbildīgais referents par aģentūrām, es tieši vēlētos, lai mēs tomēr ņemam šīs situācijas vērām. Un arī domājot par 16. gadu, mums vajadzēs tam visam veltīt padzinātu uzmanību. Paldies! Kaviņu kundze, jūs varat vēlreiz mēģināt tā īsi un eh, precīzi. Galu galā mēs arī, arī pie šādām plānojam atgriezties, arī skatot vēlāk aģentūru darbību. Paldies! divas galvenās lietas saistībā ar pārnātiem jautājumiem. Preslers kundzei atvainojos, jā, šķiet, ka es atbildēju uz jautājumu par ģenerālsekretariātu, jo patiesībā nav plānots stiprināt šo sadaļu šogad. Pagājušajā gadā tas notika saistībā ar jauno organizāciju un vicepriekšsēdētāju amatu izveidi. Un tad ģenerāla sekretariātam tika aicināts sniegt pakalpojumus jaunajiem vicepriekšsēdētājiem, kuriem nav tātad viņiem pakļauts ģenerāla direktorāts. Bet nav plān, plānots tātad vēlreiz pie tur ko mainīt, tādēļ um, atvainojos, ka to piemirst. Par aģentūrām runājot tālāk. 5% samazinājums. Par to vienojās starp iestāžu nolīgumā. Uh, Ja parlaments un padome vienātos par citu veidu, kā risināt aģentūru jautājumu, tad, protams, attiecīgi mēs mainītu savu nostāju. Bet šobrīd mums ir starpies tāžu nolīgums. Mēs esam aicinājuši tikties šai aģentūru grupai, bet nav mums izdevies uh, to vēl norganizēt. Jauns datums jūnijā vai jūlijā šķiet tagad ir plānos katreiz, kad es uh, par to runāju, tas ir aizkavēts. Nav tā, ka mums neinteresē šis jautājums ne jau tāpēc tas ne, tur nekas nenotiek. Es piekrītu runāt par aģentūrām nepieciešama holistiska pieeja, katru gadījumu vērt, vērtējot atsevišķi, pētot um, apstākļus, bet mēs tagad no savas uh, puses piedāvājam šādot hop pieeju, saprotot, ka šī ir prioritāra joma, šīm aģentūram tās ir jāstiprina, mēs aicinām to darīt, sniedzot varbūt nepietiekamu, bet kaut kādus papildus resursus, kas tām nepieciešami, uh, lai tātad strādātu ar šiem papildus budžetā piešķirtiem līdzekļiem. Tādēļ attiecībā šo jautājumu šķiet, ka mēs ejam te virzienā, ko parlaments gribētu. Paldies! Un ar nepacietību gaidu diskusijas, kas būs par šo jautājumu, Gajēna kungs, jaunā budžeta kontekstā. Merci. Madame, euh, Madame Gardia Zabal, c'est vous qui êtes rapporteur. Gardia Zabal, skundze, jūs esat referente jūs eh, varbūt arī varētu tad reģēt. Tad skaidrs ir tagad grozījumi, vēl var izstrādāt līdz 5. jūnijam. Ā, ah, nē, līdz 15. Tātad trīs nedēļas vēl. Atgriežamies pie astotām. par Rumāniju, Bulgāriju, Itāliju. Jādod vārds reiz referentam. Paldies priekšsēdētāji, pavisam īsi iepriekš esam pārnājuši budžeta grozījuma projekts, pirms pāriem pie piektā. Ceturtais grozījuma projekts ir saistīts ar ziņojumu, un man šodien jūs jāiepazīst ar ziņojumu. Šis ir pirmais mobilizācijas lēmums 15. gada solidaritātes fondam, un tas ir saistīts ar Itālijā, Bulgārijā un Rumānijā pagājušā gadā notikušiem plūdiem. Kopējais apjoms, ko piedāvā mobilizēt, ar šī lēmuma palīdzību ir 66,5 miljonu eiro. 56 būtu Itālijai, 8 Rumānijai, 8,5 Rumānijai un divi Itālijai. Itālijas um, plūdi pagājušajā gadā ļoti kaitēja privātajai un valsts infrastruktūrai, uzņēmumiem, personām, lauksaimniecībai, videi. Un tie plūdi notika piecos reģionos Ziemeļa Itālijā. Kopējie kaitējumi bija 2,2 miljārdi. Tas bija mazāk nekā 3,1 miljārdu eiro, kas bija nepieciešami, lai tos kategorizētu kā lielu katastrofu, un tādēļ tas atbilst reģionālās katastrofas kritērijiem. Otrais pieteikums no Bulgārijas. Arī tas kvalificējas kā pieprasījums pie reģionālas katastrofas. Tur mm, kaitējums 79 miljonu eiro bija. un, divs, lai būtu liela katastrofa, būtu jābūt 232 miljoniem. Arī tur tā tad ir atbalstiesīgums pie reģionāliem kritērijiem. Rumānijā divi pieteikumi, viens bija saistīts ar plūdiem pavasarī. Tas ir saistīts ar kaimiņu attiecību, kaimiņu valstu attiecību klauzulu, un tur tātad tiek atkal piesaukt Serbija kā kaimiņu valsts. Tā ir atbalstiesīga arī pie reģionālām katastrofām, un tādēļ komisija piedāvāja piešķirt 2,5% no kopējām, kopējiem tiešiem zaudējumiem katrā no četriem gadījumiem - 66 miljonu eiro, ko piedāvāja mobilizēt, balstoties uz 4. budžeta grozījuma projektu. Un kā jau tika norādīts, kā referente jau norādīja, ir svarīgi, lai šis grozījuma projekts tiktu laicīgi pieņemts, lai finanšu resursi sasniegtu uh, labumu saņēmējus tuvākajā laikā. Merci, monsieur Muresam. Paldies jums. Šobrīd neviens nelūdz vārdu. Grozījums var iesniegt līdz 5. jūnijam un balsojam 20. 5. jūnijā. Tālāk 10. punkts. Globalizācijas pielāgošanās fonds un tā tehniskā pielāgošanās, ko pielūgus komisija. Tas ir jāatliek uz vēlāku laiku. Tālāk 11. punkts dodu vārdu Levandovska kungam. Thank you. Not much. Paldies, laika nav daudz. Jautājums ļoti svarīgs un sensitīvs saistībā ar makroekonomiskajiem nosacījumiem, saistībā ar struktūra fondiem un kohēzijas politiku. Šī sasaiste man milzīgi sajūsmu neizraisa, bet uh, apmeklējot maksātāju valstu galvaspilsētu saprata, ka tas ir nepieciešams, lai viņus pārliecinātu par šo vajadzību. Iepriekš tam tur tika runāts tikai par kohēzijas fondu, tagad tas ir paplašināts uz visiem struktūra fondiem. Un sakojot vienošanās pieņemšanai par kohēzijas politiku, tagad mums ir vādlīnijas, ko izstrādājas komisija, kas aptver vienu no divām galvenajām tendencēm, kas neaptver gan um, saistību un maksājumu apturēšanu, ja nu dalību valstis gadījumā neveiktu koriģējošos pasākumus pārmērīga deficīta procedūras ietvaros, bet te eh, ir aptvert eh, atļauju komisijai pieprasīt pārplānot finansējumu un pārskatīt arī partnerības nolīgumus, lai uzlabotu tās augto ietekmi uz izaugsmu un konkurētspēju. Un, ja nebūtu arī tad nekāda pasākuma, tad var apturēt maksājumu dalību valstī. Mans priekšlikums un mana ideja atspoguļo šo skeptisko nostāju, kāda vērojama parlamentā, jo šis ir regulējums, um, kas atspoguļo ideju, ka Brisele jau vienmēr labāk zina, un te tiek sodīti vietēja labumā saņēmēji par kļūdām, ko pieļauj valstu politiķi, jo makroekonomika, jebkurā gadījumā šeit tiek atrunāt, bet, nu, tas ir nepieciešams solis, un, manuprāt, uh, ir tomēr vienošanās, ka ejam uz priekšu, bet ir nepieciešams dialogs ar dalību valstīm, jo te mēs runājam par dalīto atbildību. Te tiek minētas uh, valstu reformu programmas, kas ir daudzgadīgas pēc rakstura. Tās vairāk atbilst šī kohēzijas programmas daudzgadu politikai. Un arī Eiropas semestra šis ikgada cikla ideja. Tādēļ šis ir tāds pēdējās um, izvēles risinājums, ko komisija varētu izmantot, jo tas apdraudētu kohēzijas politikas paredzamību, kā arī investīciju plānošanu. Protams, ir vēlmi iesaistīt arī parlamentu. Līdz tātad 2007. gadam saprastu, kā un kas notiek. Nu, redz, tas tā pavisam kodolīgi, bet, nu jā, laika mums tiešām šodien pietrūkst. Merci, monsieur Levandovski, merci pour euh, ces précisions. Paldies, Levandovski kungs, paldies jums par šo precizējumu un ļoti īso skaidro skaidrojumu. Vai kāds lūdz vārdu vēl? Nav jautājumu, nav komentāru. Nu, labi. Tad uh, pēdējais punkts. Bežēkungs no komisijas. Tagad uh, viņš ir juridiskais konsultants. Un mēs esam lūguši viņu sniegt komisiju šo mm, judisku skatrojumus par sagatavotu ziņojumu no 6. māja. Tur runāja par eh, komisāru pies, eh, piecinātajiem darbiniekiem. Mēs vēlējāmies zināt, kā tas īsti ietekmē budžetu. Jo komisija vēlas, protams, šajā jautājumā vēl nedaudz mainīt šo nostāju. Vai Bežēra kungs varētu iepazīstināt ar aktuālo situāciju? existait en effet un rayon de coordination qui, des coordinateurs. Tas, ka koordinatoriem nedaudz jākoordinē, Duprēkungs vēlas panākt precizējumu. Nē, tā nav. Mais il y avait un cas très particulier. C'était un cas très particulier, c'était le cas. Tātad mēs runājam par konkrēto gadījumu, konsultants īpašajos kampaņu jautājumos konkrētiem komisāriem, kas saistīts ar komisāru, kurš atbildīgs par komisijas politiku iznoto mm, darbību valstīs, kuru viņš vislabāk arī pārzina. Tad šo par šādu advokātu, piedošanu, konsultanta iecelšanu, vai tiešām tas ir pamatot? To mēs vēlamies noskaidrot no komisijas puses. Jā, paldies, priekšsēdētāja kungs. Vēlos tieši paskaidrot, kādēļ tāda mums vispār veidoja šādu viedokļu apmaiņu un uz kādu juridiskā pamatā. Un precīzāk, tam mēs runājam 5, 23, 22, 2, A punkts, kurš skaidri precīzi nosaka, ka piesaistot īpašos konsultantus, ir, ir jākonsultējas ar budžeta atbildīgo iestādi īpaši pirms tiek pieņemts lēmums par līguma parakstīšanu ar īpašo konsultantu. Un tāda šī konsultācijas procedūra nozīmē konsultēšanas ar jums. Bet kāds tad īstenībā ir tad īsta interpretācija par šo tiesību normu? Šī ļoti sena tiesība norma, kas jau ir spēkā kopš no 72. gadā, un šīs normas mērķis ir bijis nodrošināt um, lai tik pārvarētu šī problēma, tas, ka tiek ir no viens puses vēl Eiropas ierēģi, e, līgums darbinieki un šis īpašais konsultants un īpašais status. Piemēram, papildus aģentu uh, gadījumā tur uzreiz ir arī mm, atšķirīgas algas un atalgojums. Un šajā gadījumā attiecībā uz īpašiem konsultantiem gan tur ir cita kārtība. Un tieši tāpēc likumdevējs bija noteicis, ka budžeta atbildīgā iestāde, ka viņai tiesības arī kontrolēt arī šādu postiņu izveidi. Un pārbaudīt to šī jautājumu, vai piemērotais alga atalgojums ir atbilstīga, lai izvēr, novērstu kaut kādu iespējamo varbūt pretlikumību. Šī viedokļa apmaiņa, kas tikai bija domāta tieši jaukājums par algu, atalgojumu, jo, protams, nav nekāds juridiskais jautājums. Un par to īstenībā mēs nevaram teikt, ka cita iestāde varētu kaut kādā veidā kontrolēt otras iestādes eh, personāla politiku. Piedošana, saka priekšsēdētājs, ko tas nozīmē? Ka šitai procedūra vispār ir bezjēdzīga, vai ne? Tā ir tikai tāda formāla procedūra. Jā, nu šī ir procedūra, ko piemēra algas jautājumos un es varu izteikties par paredzēto algu atalgojumu. Bet, nu, protams, tas, ko es dzirdēju, tas, ka komisāra pielūgusi uh, piesaicināt, uh, uh, protams, konsultantu, kurš vislabāk pārzina konkrēto valstu un izskaidro viņas darbību tur. Nu, tas ir kā saprotams, bet ko tu tur konsultēties ar budžeta komitejas nesaprotu? Jā, nu es varētu jums tikai teikt dažas lietas. Pirmkārt, 123. darbinieku statūta pants skaidri nosaka, ka ir iekšēji noteikumi, kurā tiek skaidri noteikts arī trīs līmeņi. A9, A11 un A12. Tātad, īstenībā, tas viss tikai tīri formāli. Mēs īstenībā tādu veltām savu laiku jautājumam, kur īstenībā mums nebūtu nekāda teikšana, vai ne? Nu, es nedomāju, ka tā ir konstruktīva darbība. Mēs tikai zaudējam laiku. Paldies jums, ka atnācāt. Piedošanu. Un paldies par šo paziņojumu. Ielevā. Jā, Mr. Deprē, ir koordinators. Ko Deprē kungs un koordinators? Es domāju, ka jūs saņēmāt atbildi savu jautājumu, ne? Nu kā, ko es saku, nu ko tad, lai mēs sagatavojam tādu savu atzinumu par kādu algu, balsoties uz šādu aprakstu par to, kā tiek ļoti īpašā gadījumā piemērot kaut kāds, nu, vakants eh, darbinieks piedošana. Es domāju, ka tas tiešām vajag. Nu ko, es domāju, tad eh, koordinātoru mm, jautājumā tas ir atrisināts. Nu ko, ja citu jautājumu nav, paldies visiem par darbu, paldies arī komisijai. Tiekamies rīt no rīta. Ārkārtīgi svarīga sanāksme, jo mēs līdz ar to iepazīsimies ar 16. gada budžeta priekšlikumu. Kā to sagatavos Eiropas komisija? Deprēkungs? Cikos? Desmitos? Jā, desmitos. Šajā zālē? Nē, ne šeit. Tas jau būtu bijis pārāk vienkārši. Nu, ko visiem jauku vakaru!